divus eh, metoģisku raksturu komentārus. Um, tā Vareša kungs, mēs jau esam tik stipri nokavējušies, ka es jums nevaru tagad dot vārdu visādiem komentāriem. Es varu pieņemt tikai izteikums par reglamentu. Jums ir jāsaprot, ka šīs debatas tagad ir beigušās. Uh, Tad turpināsim, un tagad būs padomes un uh, komisijas paziņojumi par ASV tiesas paveistēm un Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumiem. Došu vārdu Gjorī kundzei atkal lūdzu. Tisztelt elnök úr, biztos Paldies, godātais priekšādātāji komisārkungs, komisārkundze, godātie deputāti. Parlaments pauz visu iedzīvotāju bažas, kad mēs runājam par ASV varas iestādēm un viņu prasībām attiecībā uz datiem eh, plašsaziņas līdzekļu kampaņu ietveros pamatojoties uz to, ka ir noplūde drošība, drošības informācijā. Padomu piekrīt parlamentu paustajām bažām, bet jāsaka, mēs nesam saņēmuši šāda rakstura informācijas, kuras pamatiem mēs varētu konstatēt, ka ASV tiesu iestādes būtu pārkāpušas Eiropas Savienības tiesību aktus. Ja runājam par Wikileaks gadījumiem, uz ko atsaucas deputātiem, tad ģenerāla advokāts no ASV atzīst, ka ir uzsākt krimināla izmeklēšana ASV Un kas attiec uz šo konkrēto izmeklēšanu ASV prokuro, prokuratūras dienests eh, vēlas uh, saņemt tiesas pavēsti no ASV tiesām, lai saņemtu, lai dati tiktu nodotu tiesai. Padomi jāsaka nav atbildīgi par ASV tiesu iestāžu darbību un viņu lēmumiem un nolēmumiem. Turklāt mūsu rīcībā nav nekādas informācijas. Uh, kas ļautu apšaubīt šīs procedūras tiesiskumu. Jā, ASV tiesu prāva ir uzsākusies, izmeklēšana notiek, un e, tā, tā tad e, tiks arī uzklausīts, e, uzklausīts visas puses, un klienti, jeb apsūdzētie tiks informēti arī par šīs procedūras niansēm. Un ir skaidrs, ka tiesu iestādes eh, šāda iespējama nozieguma gadījumā īsteno izmeklēšanu un, protams, pieprasa informāciju, kas ar to saistīta, kas attiec uz ASV piemēroto procedūru informācijas un datu iegūšanai. Tā ir atšķirīga no procedūras, kas tiek piemērota Eiropas Savienības dalību valstīs. ASV ir daudz spēcīgāks pilnvars informācijas iegūšanā nekā tas notika Eiropas Savienības izmeklēšanas procesa gaitā. Nu, jāsaka, tas lielākoties saistīts ar ASV tiesību aktiem, un tas nav jautājums, uz ko padomu var izteikt, par ko padomu var izteikt savus komentārus. ES datu aizsardzības tiesību akti tiks ievēroti, tie tiek ievēroti, tā ir dalīta, šis jautājums ir dalību valstu ziņā, dalību valstu datu uzraudzības ziņā Un dalībvalstīm jāpārliecinās, ka datu aizsardzības noteikumi tiek ievēroti, tas ietilpst viņu jurisdikcijā, pārliecināties, ka viņu tiesas eh, tos nepārkāpj un ka tiek aizsargāti personu dati. Tas nav politisks lēmums, politikas vērtējums, eh, ko varam izteikt par šāda veida ties, tieslietām. Padoma, kā teicu, nav informēta par līdzīgu veidu tiesu pavēstēm, kas attiektos uz Eiropas Savienību. Agrāk eh, vēsturiski Eiropas Savienība vienmēr ir uh, centusies uh, piekļūt, tā, kad tā ir centusies piekļūt datiem ka, par Eiropas Savienības pilsoņiem, vienmēr notikušas sarunas starp ASV un Eiropas Savienību par šādu datu nodošanu. Tā tas notika, piemēram, personas datu reģistra gadījumā par kur tika noslēgta vienošanās, tātad nolīgums pastāv, tas tika noslēgts 2007. gadā, un tas tiks pārstrādās, sarunas par pārstrādi atkal notiks, un parlaments, protams, tiks iesaistīts šajā procesā. Ir vēl viens piemērs datu nodošanai, finanšu datu nodošanai, tādu datu nodošanai, kas tiek uzglabāt Eiropas Savienības tero, teritorijā, un tie attiec uz, finan, uz teroristu finansējumu izsakošanas programmu. Par šo, par šo datu kopumu arī ir noslēgta noslēgt noslēgt vienošanās, un parlaments to apstiprināja pagājušā gada jūlijā. Twitter gadījums savukārt ir pilnīgi citādāk nekā lūk šis PDR, jeb uh, finansē, teroristu finansējuma izsakošanas programmas gadījums. Šajos gadījumos tika iegūta personu dati sistemātiski, ilgstoši. Tātad finansējuma apkarošanas rezultātā, bet šajā gadījumā uh, Eh, Twitter gadījumā tika saņemts, saņem, sa, saņemts tiesas pavēsti konkrētai krimināla izmeklēšanas gaitai. Un eh, trešās valsts eh, tiesu pavēstis ir jāatzīst, jāatzīst par spēkā esošām, ja vien nepastāv lī, iemesli, kāpēc to nedarīt. Paldies, saka priekšsādētājs, paldies padomus pārstāvēju, un tagad došu vārdu Redings kundzei. Lūdzu, komisijas vārdā jums vārds izteikties. Priekšsādētāji, godātie parlamenta deputāti. Globalizētajā pasaulē personas data aizsardzība, tajā brīdī, kad dati tiek nodot trešām valstīm, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas kļūst arvien svarīgāks un tiesiski tas ir arī ļoti sarežģīts jautājums. Pilnīgi noteikti tiesības uz personas datu aizsardzību ir viens no pamattiesībām, un tās jāpiemēro arī elektroniskai pasaulē, un to starp arī datu nodošanai E, pārstrādēju uz citām valstīm. Un tomēr, tieši tāpat kā ar visām citām pamattiesībām, pastāv arī zinām ieriebežojumi šādām tiesībām un šādu ierobežojumu gadījumā jāpārliecinās, ka tie atbilst visiem tiesību aktiem un ka tie ir samē, samērīgi, proporcionāli. Turklāt tādā gadījumā ir jābūt pamatojumam, e, kas ar, ar konkrētām interesēm, nu, piemēram, nacionālas drošības jautājumus, organizētās noziedzības apkarošanas nepieciešamību un tā tālāk un tā joprojām saskaņā ar ES un ASV tiesību aktiem pavēstis ir administratīvi dokumenti, obligāti dokumenti, saskaņā ar kuriem personai jāierodas. Um, jānogādā inform, jāpiegādā konkrēta informācija tiesiestādēm. Šāda veida e, dokumenta likumība tiek noteikti saskaņā ar tiem tiesību aktiem, kur šāda pavēsts tiek izdota. Un tāpēc vērtējums attiecībā uz samērīgumu, derīgumu, likumīgumu e, attiecībā uz ASV tiesu pavēsti tiek balstīts uz ASV konstitūciju un viņu juridisko sistēmu. Komisijai nav nekādas kompetences pār to, kā trešā valsts piemēro savus tiesiskās procedurālos noteikumus eh, krim, krimināla izmeklēšanas kontekstā. Tad, kad Eiropas Savienības pilsoņi izņa, izmanto Twitter, viņi pauž savas bažas lūk par Twitter privātumu politiku. Šajā politikā tie, te, Te tiek runāts lūk par personas datu atklāšanu trešām pusēm. Šis uh, programmas lietošanas rezultātā to starp, tai, tai arī viņi pauž bažas par to, ka netiek nodrošināts uh, atbilstīga datu aizsardzība. Turklāt tā kā šie dati no Twitter tiek nosūtītājs vai varas iestādēm un tas tiek nodots krimināla uh, vajāšanas procesa ietvaros, Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesība akti netiek piemēroti, tie arī nav piemērojami šā gadījumā. Eiropas Savienības datu aizsardzības direktīva nav piemērojama valsts darbībām krimināla tiesību jomā. Turklāt arī pamatlēmums par datu aizsardzību un politi, policijas un tiesu iestāžu sadarbības lēmums arī net, nav piemērojams, ņemot vērā, ka Eiropa, neviena Eiropas Savienības varas iestāde netiek iesaistīta šajā tiesu pavēstas īstenošanas procesā un nekāda persona data netiek nodota un piegādāti uh, no no kādas dalību valsts šajām kompetentajām iestādēm. Tātad, lūk, tā tas, tāda ir situācija tiesību aktu un likumu kontekstā. Un tomēr, ņemot vērā globālo dimensiju, kas piemīt datu pārstrādēji, Mēs nedrīkstam samazināt datu aizsardzības līmeni, kas tiek piemērots Eiropas Savienības pilsoņu datiem, un šādā globālā apstrādes darbībā eh, varam redzēt, cik ļoti nozīmīgas ir šīs prasības un aizsardzības nepieciešamība, lai dati tiktu aizsargāti un lai tiktu piemērot attiecīgie noteikumi, jo tas ir īpaši svarīgi šodien, kad arvien vairāk un vairāk datu tiek, eh, tiek iekļaut šajos informācijas mākoņos. Tātad, ko darīt lietas labā? Pirmām kārtām komisija grasās nāk klajā ar paziņojumu par Eiropas datu aizsardzības regulējumu pārstrādāšanu, īpaši pievēršoties izaicinājumiem, ko rada globalizācija un modernās tehnoloģijas. It īpaši tajos gadījumos, kad trešo valstu operatori e, pievēršas Eiropas Savienības patērētājiem. Otram kārtām, kā jūs zināt, padoma 3. decembrī pagājušajā gadā deva mandātu komisijai e, ar skaidri noteiktiem Eiropas Savienības mērķiem, lai uzsāktu sarunas par gaidāmo ES un ASV datu aizsardzības nolīgumu policijas un tiesu iestādes sadarbības jomā. Viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem šo sarunu ietvaros ir pārliecināties, uh, ka tiek nodrošināta īstenojuma datu aizsardzības nosacījuma abās Atlantijas okeāna pusēs, neatkarīgi no tā, kāda, kāda ir nacionalitāte un e, tiek paredzēta arī attiecīga administratīva un juridiska sadarbība. Un tāpēc es e, rēķinos ar Eiropas parlamentu, kas noteikti palīdzēs šos datus izstrādāt sīkāk. Nu, jūs droši vien, jūs man uzdosiet jautājumu, ko tad tikmēr darām arī mēs? pirms šie instrumenti vēl kļūst, eh, stā, pirms tie stājas spēkā. Un es gribētu ieteikt, lai operatori ļoti eh, atklāti informēt patērētājs par to, kādus datus tie no, savāc no patērētājiem un informētu patērētājus, eh, ja, piemēram, tie darbojas saskaņā ar ASV tiesību aktiem attiecībā uz kriminālu izmeklēšanas uh, vajadzībām. Un tāpēc patērētāji, kas atstāja Eiropas Savienības, eh, ja Eiropa, un tāpēc viņi patērētājiem jābūt informētiem, ka viņi atstāja Eiropas Savienības jurisdikciju, pat ja viņi neatstāja Eiropas Savienības teritoriju, sadarbojoties ar šādiem operatoriem. Paldies, vicepriekšādātājs, saka priekšādātājs, un tālāk dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem, un pirmais runātājs tautas partijas vārdā Voskungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies padoms pārstāvē, paldies arī komisijai par sniegtajiem paskaidrojumiem. Jā, ņemot vērā dzīvošanu globālos apstākļos, šis jautājums iegūst aizvien lielāku aktualitāti. Uh, Protams, mums ir jāciena arī ASV uh, jurisdikcija, bet mēs uh, atminamies, kādas ir tās uh, grūtības, kas rodas, piemēram, izmantojot internetu un arī krimināla vajāšanas procedūras. Bet uh, tas ir kaut kas tāds uh, tipisks, tipiski fakti, uz kuriem mums ir jārēģē, ir jābūt administratīvām procedūrām, piemēram, uh, tiesības sargājušās iestādes var. Uh, piekļūt personiskiem datiem, datu bāzēm, un komisārs kundze runāja patiešām ar tādu deksmi, un es sapratu, ka mums ir jārīkojas tālāk, mums ir jāizdod attiecīga likumdošana, ir jābūt Eiropas Savienības līmenī labai datu aizsardzības likumdošanai, Un jāņem vērā arī šie jaunie apstākļi un jāpasaka skaidri un gaiši, ka ES un ASV ne, pamatnolīgums par datu aizsardzību ir jēgpilns, jo globālos apstākļos ir nepieciešams garantēt aizsardzību šādai datu pārnesēji. Tieši tādēļ mums arī tam ir jāpievērš uzmanība un mēs nevēlamies, lai uh, tas uh, apēnotu datu apstrādi kā tādu. Mēs vēlamies vienkārši izstrādāt labus līgumus, labus likumus. Un, ja mēs runājam par uh, eh, kriminālu procedūrām un privātu personu datu izmantošanu, varbūt to varētu tā labāk un skaidrāk vēl formulēt. Un kad šāda piekļuva datiem būtu iespējama un kādos apstākļos? Paldies! Paldies Vosa kungam un tagad Morājuš kungs uz divar pusminūtēm lūdzu. Priekšsēdētāji komisāri, Jūs jau tā esat skaisti paredzējis tos jautājumus, eh, kurus mēs uzdosim. Tātad, ko tad mēs darīsim uh, tajā laikā? Nu, uh, piemēram, ASV eh, darbos ļoti daudzi, eh, piemēram, interneta pakalpojums sniedzēji, ne tikai Twitter un Google. Un, eh, protams, ka mēs zinām, kādas ir problēmas ar Wikileaks un tā tālāk. Un Eiropas pilsoņi, protams, regulāri sērfo internetā jaunieši jauniešiem tas izraisa interesi, bet cilvēki pat nepadomā, kā datu režīms varētu viņiem kaitēt. Uh, un galu galā eh, tas viss atstāja iespaidu uz mūsu tiesībām uz privātumu. Sāģu gadījums, eh, piemēram, datu, eh, personīgo datu vākšana, tāda saiti kā Twitter, piemēram, tiek pakļauti ASV likumdošanai, jo galvenie serveri atrodas ASV, un mēs, protams, nevaram ietekmēt likumdošanu trešajā valstī, bet mēs kaut ko tā pa vidu tomēr varam darīt un es domāju, ka ir pilnīgi likums sakarīgi. Mums ir jāpaskaidro saviem uh, vēlētājiem, kādu aizsardzību viņi var sagaidīt no Eiropas Savienības. Jo gal galā, nu kāda tad datu aizsardzība, ja at, ASV tikai atliek pieprasīt šo datus un tie tiek nodoti. Uh, šai aizsardzībai ir jābūt ļoti augsta līmeņa likumdošanā nostiprinātā. Es zinu, ka jūs šobrīd uh, strādājat. Eh, es zinu, ka direktīva 9446 ārkārtīgi uh, nopietni runā par šiem jautājumiem, bet uh, līdzīgas prasības ir jānosaka arī sadarbībai tiesu, uh, starp tiesu institūcijām, policijas institūcijām. Un ir jāizspriež, kas tad būs galvenie elementi, lai Eiropas Savienība, datu aizsardzība, tiktu nodrošināta. Un gal galā šis jautājums jau neaprobežojas ar tādām problēmām kā Twitter vien. Mums arī dalība valstīs ir problēmas, piemēram, ar a, a, apvienotās karalītes tautas skaitīšanu, kur pāraudzīja amerikāņu uzņēmums. Lūk, šādas bažas visu laiku rodas Eiropas Savienības pilsoņiem. Un es domāju, ka mēs ar pilnām tiesībām drīkstam uzdot šādus jautājumus un saņemt detalizētākas atbildes. Paldies Maraiškungam un tagad uz divām minūtēm Intfelds kundze. Uh, paldies priekšsādātāji, paldies padomē, paldies komisijas pārstāvēji ar prieku konstatēju, ka jūs piekrītat mūsu paustajām bažām. Izteiksimies skaidrs, domāju, neviens jau šeit neuzstāja, kā ASV, lūk, darbotos e, nesaskaņā, e, pārkā, pārkāpjot savus tiesību aktus un jurisdikciju. Nē, bet lūk, internetā šī ir jurisdikcija, tomēr ļoti vēršas plašumā. Jurisdikcija pat iestiepjas Eiropas Savienībā šajā gadījumā, un problēma šajā gadījumā ir tāda, ka lai arī interneta operatori un uzņēmumi, par ko runājam, lielākoties atrodas, tie ir iedibināti ASV, lietotāji savukārt pārsvarā atrodas tieši Eiropas Savienībā. Un šis arguments, ko izmanto ASV tiesas, eh, Un tas, eh, jāsaka, šis mutiskais jautājums pilnīgi noteikti mazliet jau novecojis, pa to laiku ir bijis arī tiesas nolēmums. Tiesa saka šādi, lūk, tajā brīdī, kad kāds izmanto Twitter programmu, tad tajā gadījumā tas nevar leģitīmi gaidīt, ka tiks ievērota viņa privāto datu aizsardzība. Pat tajā gadījumā, kad šis lietotājs atrodas Eiropas Savienībā, tātad Eiropas Savienības pilsoņiem vairs nav nekādas juridiskās aizsardzības, jo Twitters ir bāzēts ASV. Es domāju, tā ir milzīga problēma, kas ir jārisina, un es tāpēc eh, priecājos, ka Redings kundz to arī norādīja, runājot par eh, datu aizsardzības direktīvas pārskatīšana. Jūs teicāt, ka tikko sāk lietoties, tad tikko kāds sāk lietot Twitter, jūs dodat piekrišanu, ka jūs šo datus kāds izmanto. Bet ko tad nozīmē šī piekrišana un atļauja? Bet tad mēs kļūstam par kaut kādām personām non grata ārpus likuma, mums vairs nav iespēja, mums vairs nav pieejama nekāda veida juridiskā aizsardzība. Es saprotu, ka mēs darīt varam ļoti, ļoti maz, bet es tomēr gribētu prasīt, lai padomu un komisija kaut ko dara un vaicāt, ko viņi darīs, lai nodrošinātu juridisko aizsardzību Eiropas Savienības pilsoņiem šādos gadījumos. Vai jūs būsiet gatavi runāt ar ASV analogo, analogiem, lai noskaidrotu, ko darīt šādos gadījumos? Jo noteikti ir arī citi uzņēmumi un citi operatori, kas saņēmuši tiesu pavēstis un kas varbūt līdzīgā situācijā. Un visbeidzot, komisārs Kunze, es gribēju teikt, ka šis konkrētais gadījums nav līdzīgs SWIFT gadījumam, jo toreiz, jo šeit tiek runāt, jūs teicat tāpēc, ka šeit runājam par konkrētu kriminālu izmeklēšanu, bet tajā pašā laikā runātāji tiek noņemts mikrofons, runa tiek pārtraukta. Tālāk Albrecht kungs uz vienu minūti. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikt, ka šis ir tikai viens gadījums daudzu vidū. Mēs uh, debatējam par to, ka Atlantijas okeāna abās pusēs valda atšķirīgas juridiskās kultūras, it sevišķi runājot par attieksmi pret personu datiem. Un, uh, ja mēs runājam par policijas un uh, tieslietu sadarbību, arī tur šīs kultūras tradīcijas ir atšķirīgas. un Twitter ir Amerikas Savienoto valstu uzņēmumu pakļautībā, līdz ar to viņi paši izdomā, kādus pasākumus piemērot, kādu juridisko pamatu izmantot, un mūs tas it kā neskartu, to teica padomas pārstāvi. Tas man šķiet aplami. Es domāju, ka mūsu pilsoņi to aplūkos savādāk, jo mēs starptautiskā līmenī sadarbojamies aizvien spēcīgāki, sevišķi ar ASV, gan uh, tieslietu jomā, gan policijas jomā cilvēkiem aizvien biežāk nākas saskarties ar citu valstu judikatūru un eh, arī tajā skaitā ar trešo valstu judikatūru. Protams, eh, izmantojot pārnesot personas datus, tas norisinās aizvien biežāk. Es beidzot sagaidu, ka padome Eiropas Savienībā šo problēmu saņems pie ragiem un piedāvās pro, mūsu pilsoņiem uh, Uh, jaunas iespējas, lai viņi varētu uzticēties, piemēram, arī uh, izmantojot dažādas tīmekļa vietnes, tajā pašā laikā nebaidoties, ka tas varētu apdraudēt viņu pilsonisko brīvību. Paldies! Tagad uzstāsies Vanders Tūpa kungs, lūdzu, uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, mums ir uh, jāaizsargā pilsoņu informācija, bet ir jābūt arī pragmatiskiem. Arī privātumam ir savs robežas, privātums ir jāaizsargā, ka tas ir iespējams, bet privātumam ir jābūt pakļautam arī, piemēram, teroristu meklēšanai. Un šeit es runāju par islama terorismu. Diemžēl mēs aizvien no jauna upurējam uh, privātumu uz eh, šīs cīņas pret terorismu altāra. Mums ir jāaizsargā interneta eh, lietotāji, viņu IP adreses, un mums vajadzētu arī parūpēties par to, lai cilvēki, kas slēpjas zem eh, dažādiem sagvēriem, nebūtu uh, teroristi. Un, piemēram, ASV ir atradusi vairākas personas, uh, kas slēpās zem uh, citiem vārdiem un īstenībā bija teroristi. Mums ir jāizvairās no šāda, šāda šādas personas datu ļaunprātīgas izmantošanas. Un, eh, ja mēs vēlamies izmantot šādu jaunu likumdošanu, tad tam ir arī attiecīgi iemesli. Paldies Vanders Tūpa kungam. Tagad runās. Uh, runātāji individuālā kārtībā. Lopes Agilāra kungs ar divām pusminūtēm. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, paldies, ka ieradāties pie mums tik vēlā vakar stundā, lai uh, piedalītos diskusijās ar deputātiem. Mēs vēlamies uh, jūs iedrošināt jūs centienos uh, Eh, aizsargājot eh, personas datus. Es domāju, ka šī ir tāda īstena iespēja, lai mēs varētu sinhronizēt tehnoloģisko progresu, izmaiņas un Eiropas Savienības konstitucionālās priekšrocības. Tātad šī ir jauna iespēja, komisārs Kundze, jums tā ir jāsatver. Lai varētu piekļūt datiem, eh, tiem ir jābūt aizsargātiem, jo mēs nedrīkstam pieļaut šo datu ļaunprātīgu izmantošanu. To no mums sagaida pilsoņi, tādēļ ir jābūt eh, šai divpusējai um, struktūrai, šim, vie, šim līgumam starp ES un ASV. 2008. gads 1977, 96 direktīva ir jāaktualizē, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, kas nestāv uz vietas. Mums ir gan policijas spēku sadarbība ar ASV, gan tieslietu sistēmas sadarbība, un šī tiesas pavēstas sistēma varbūt nav pilnīgā saskaņā ar Eiropas Savienībā valdošiem principiem. Uh, Padomāsim arī par uh, labo grību, par brīvo grību. Mums vajadzētu izmantot to kā principu, sadarbojoties ar trešajām valstīm brīvā un demokrātiskā pasaulē. Ja uh, ir garantēta piekļuva personas datiem, uh, tad ir jāparūpējas par attiecīgo personu aizsardzību. Tad, kad mēs runājam par uh, strādāšanu internetā, arī tur ir jāgarantē personas datu aizsardzība. Mums ir jāparūpējas, lai cilvēki varētu baudīt savas pamattiesības un pamatbrīvības. Mums eh, tādēļ arī jaunajām saziņas tehnoloģijām ir jāpieskaņo attiecīga aizsardzības tehnoloģija visā starptautiskajā arēnā. Es saprotu, šīs ir visai sarežģītas un tehniskas diskusijas un saprotu, ka tās vēl turpināsies ilgu laiku sprīd, bet šī nu diena ir iespēja. Runājot arī par sadarbību ar trešām valstīm un it īpaši ASV, paldies Lopes Agilāra kungam un tagad uz vienu minūti Andrijas Maucers lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs vecais uh, sakāmvārds, mēs, mums patīk nodevība, bet ne nodevējs atkal ir pierādījis savu patiesību. Un jā, tagad ASV institūcijas pieprasa mūsu datus, un ja uh, ir kāds Eiropas Savienības iestādes, kas pret to pretojas, pret tām tagad uh, izturas kā pret nodevējiem. Atcerēsimies Wikileaks skandālu, tas visu šo situāciju nostāda jaunā gaismā. Mums ir jāparūpēs par personas datu aizsardzību drošību. Vai eh, šie, šīs prasības, eh, ko uzstāda Google, Facebook un Amazon, ir patiešām pamatots? Mums vēl ir jāpagaida, līdz varēsim sniegt pareizo atbildi. Eh, cilvēku datu, vārdu, ēpasta adrešu, banka datu, bankas datu publiskošana, vai tas tiešām ir saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem, tas ir vēl apšaubām. Paldies! Paldies, kolēģis Melcers. Mēs tagad uzsāksim brīvā mikrofona uh, procedūru uh, un dot vārdu nākamajam runātājam. Prieksēdētāja kungs. Jā, tiešām es kamēr man iztulkoju cauri visiem tulkiem, tas pagāja kāds laiks. Godātie kolēģi, komisāra kungs, es vēlētos tikai nedaudz paskatīties uz šiem jautājumiem no cita uh, redzes viedokļi, proti iekšējās eh, tirsniecības komitejas priekšsēdētāja viedokļi. Es uzskatu, ka tie ir būtiski ekonomiski un iekšējā tirgus jautājumi un arī citi jautājumi, svarīgi jautājumi, ja mēs runājam par iedzīvotāju tiesību aizsardzību. Es eh, esmu sagatavojis ziņojumu mūsu komitejas vārdā par šo jautājumu un vēlētos pateikties Redingas kundzei par zaļo grāmatu, uz kuru balstīju savu ziņojumu. Tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, kas parādījās komisijas zaļajā grāmatā, svarīgi jautājumi, par kuriem runājam šodien. Ja es esmu pilsonis un es zinu, ka ārpus Eiropas Savienības citā valstī serverī ir mani dati, tad uzskatu, ka man ir tādas pašas tiesības uz šiem datiem un to aizsardzību, kā tad, ja šie dati glabātos kādā serverī Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies to panākt, tad mums būs vajadzīga vesela virkne vesela virkne sarunu, bet Infelds kundzē vēlētos pateikt, ka ja mēs eh, iesim tik tālu, tad arī pārējās valsts prasīs to pašu. Paldies. Eh, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra pabeigta. Eh, tagad došu vārdu komisijas viceprezidentē Redingas kundzē Lūdzu. Yes, president. Jā, priekšsēdētāja kungs, es tiešām dalu tās pamatotās bāžas, ko deputāts šeit jau izteica, runājot par Eiropas iedzīvotāju privāto datu aizsardzību. Un tā kā man ir tieši tādas pašas bažas, kā izskanēja šeit šovakar, tad es esmu sagatavojusi pirmo pārskatu par to, kā 99, 95. gada direktīvas reformai vajadzētu izskatīties. Tas būtu sava veida pirmais atbilžu kopums uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti šeit, un uz jautājumiem, kuriem juridiska atbilde vēl nevar tikt sniegta, jo Eiropas likumdošana vēl nav tam gatava tādā ziņā, ka mums nav tādu likumu. Otrais aspekts, otrais eh, elements sadarbojoties ar mūsu amerikāņu partneriem, tad eh, labā ziņa ir tā, ka pagājušajā nedēļā Baltais nams pieņēma būtisku lēmumu, un tas tika paziņots 16. martā. Šobrīd eh, valdība un kongress vēlas darboties, lai izveidotu tiesību privātuma likumu. Tas būs pirmais solis, ko ASV spērs, un tas arī mums palīdzēs mūsu centienos Eiropas Savienībā izveidot kopīgu datu aizsardzības politiku, uh, Un eh, tas attiecās patiesībā uz policijas un tiesības sargājošo iestāžu jomu. Esmu pārliecināta, ka mums par šiem jautājumiem diskusijas uzsāksies drīz. Es eh, pasakos Eiropas parlamentam un esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī jūs iesaistīsieties 95. gada direktīvas reformā. Paldies, komisāras kundze. Tagad uh, vārds Garekundzē. Eh, Priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, godātie parlamenta deputāti. Paldies, ka jūs izprotiet to tik labi, ka jūs visu laiku ne, ka jūs nepārmetiet padomē, ka mēs neko nedaram. Protams, ka mums ir jāīsteno akī komunitēri tāds, kāds tas ir. Es pateicos par jūsu izpratni. Protams, ka runājot par datu privātumu aizsardzību, nekas tik labi nedes, ne parāda mūsu apņemšanos, kā tas, ka mēs tiešām vēlamies mainīt šo direktīvu. Šajās debatēs es uzskatu, ka ir jārunā par diviem ļoti svarīgiem momentiem. Pirmais, to, ko ir panākusi komisija, jo mēs esam strādājuši pie iedzīvotāju izglītības un arī tas, cik svarīgi ir datu aizsardzība internetā. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka komisija ņems vērā padomes ieteikumus un uz šādiem pamatiem mēs arī strādājam. Uh, Padome pilnībā piekrīt tam, ka mums ir jāaktualizē patreiz spēkā esošie likumdošanas akti, un ņemot vērā tehnoloģisko attīstību pasaulē, protams, ka patreizējie normatīvi ir novecojuši un mēs vēlamies sagaidīt no komisijas priekšlikumus. Jūnijā komisija ir apsolījusi šādu pārskatu sniegt, tad Ungārijas prezidentūrai būs tikai viens mēnesis, lai kaut ko izdarītu, bet esmu pilnīgi pārliecināta un no sirds pārliecināta, ka Polijas prezidentūra turpinās strādāt pie šiem dokumentiem. Prieksēdētāja kungs, protams, ka neviens šeit nerunā par to, ka svaru kausos vienā pusē ir brīvības un otrā pusē personas datu aizsardzību. Nē, tas ir, ja to ir iespējams aizsargāt Eiropas Savienībā. Paldies, Kari Konze. Tālāk mēs turpinām darbu. Varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Proti, tas ir mutisks jautājums komisijai par eh, direktīvas eh, piemērošanu, par eh, degvielu kvalitāti kur uh, bitumens ir uh, galvenais jautājums. Uh,